2020. gadam. Pirmā runātāja Izabela Tomā kundze, lūdzu. Tomā. Tomā kundze vienu mirkli. Meine Damen und Herren, ich darf... Dāmas un kungi, es lūdzu jūs klusējot un pēc iespējas ātri iziet no zāles. Kolēģis kundze Van Bremta Lunačeks kundze, lūdzu, uh, ieņemiet vietu, vai arī, ja jūs dodaties prom, tad paņemiet līdzi Van Brents kundzi un Ramta kungu arī. So. Nu tā tad. Tomā kundze, lūdzu. Paldies. Uh, Madame la komisārs. Komisārs kundze, dārgie kolēģi, šodien. Uh, Mēs skatām tehnisku pārskatījumu, kas ir ļoti svarīgs, eh, lai īstenot operatīvās programmas. Tādējādi visi kopīgās eh, pārvaldības fondi 14. un 20. gadam šeit ir iekļauti. 14. Eh, gadā vairāk nekā 300 operatīvu programmu netika pieņemts un nevarēja izmantot kredītu pārcelšanas procedūru, ko piedāvātu finanšu regulas 13. pants Tas attiec uz visām dalībvalstīm, un šeit ir runa par vairāk nekā 21 miljārdu eiro, kas pa, bez šīs pārskatīšanas tiktu zaudēta. Tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi attiecībā uz eh, saistībā apropriācijām. Čekijā, pie, pie, pie, piemēram, 19. 90%, Rumānija 80%, Spānija 60% un vairāk nekā 50% fondu apvienotajai karalistē. Laimīgā kārtā uh, 19. pāns daudzgadu finanšu schēmā dod iespēju izdarīt grozījumus līdz šī gada 1. maijam, lai pārceltu 14. gada dotācijas uz šo gadu, ja programmas netiek eh, koriģētas. Visu iemeslu no, nu, dēļ nosaukto jūs sapratīsiet, kāpēc mēs atbalstām šīs izmaiņas, ņemot vērā to, kā šī programma ietekmē visas valsts un teritorijas Šāda paredzam pārskatīšana ir jāskat kopā ar mūsu budžeta funkcionēšanu. Pirmkārt, tas attiec uz mūsu budžeta lēmumu patiesumu, jo tajā brīdī, kad lēmumi tika pieņemti, mēs bijām iekavējuši otrkārt, un mēs to zinājām. Otrkārt, investīciju deficīts Eiropā, kas pastāv, un vēlīnais uh, eh, vēlīnāk maksājumu saņemšanu. Treškārt, š, tas ietekmēs arī maksājuma apropriācijas, jo maksājumi varētu tikt nobīdīti tieši tādā paš, tādos pašos termiņos, palielinot kopīgo summu daudzgada finanšu schēmas beigās. Mēs zinām šo sniega eh, bumbas efektu efektu, kā sakrājās nenomaksātie rēķini, un beigās tūkstošiem e, projektu pārvaldītājus saskars ar budžeta problēmām. Šī pārskatīšana var palielināt problēmas periodu beigās, un tāpēc es apsveicu komisijas apsveikumu izmantot jebkuru elastīgumu, ko piedāvā daudzgadu finanšu schēma, lai mazinātu šīs pārskatīšanas ietekmi. Tāpēc komisārs kundze domāja, ka ar šādu pārskatīšanu nebūs pietiekama. Parlaments jau pauda savas bažas 2013. gadā, kad mēs vienojāmies par finanšu schēmu, pirmo reizi samazinot to kopš Eiropas pastāvēšanas kas un summa jau tajā brīdī bija nepietiekama. Turklāt šoreiz mums ir jārunā ne tikai par eh, tehnisku, bet politisku daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanu, kam pievienojas klāt nenomaksietie rēķini, uh, Un tas ir tikai pirmais neizsmeļošs saraksts attiecībā uz mūsu izdevumiem, bet mēs visi zinām padomis budžeta patiesumu trūkumu, eh, visai nepietiekamās budžeta sarunas, kas notiek katru gadu, un tāpēc mums ir jāpārdomā pati Eiropas Savienības budžeta struktūra. Šīs pārskatīšanas gadījumā mums ir vēsturiski iespēja nevis tikai tehniska pārskatīšana, bet arī politiska pārskatīšana, kas ir mūsu priekšā, un tas ir saistāms ar trim elementiem. Pirmkārt, Eiropas pilsoņi ir pauduši savas, savu viedok, savas bažas Eiropas Savienības politiku eh, sakarā. Otrkārt, Eiropas Savienības budžetam ir jāieņem sava īstā vieta, un tai skaitā ar strateģiskajām investīcijām. Treškārt, mūsu politiskā atbildība, mūsu uzrunā kā likumdevējs un vai jebkād parlaments ir nobalsojis budžeta izdevumus, nedomājot par ieņēmumiem. Tā ir e, ne, bezatbildīga pieeja. Šobrīd ieņēmumi ir 75% no budžeta un situācija ir neatbilstoša. Šobrīd Eiropas Savienības budžets sastāv no dažā, dažādiem mainīgiem lielumiem un grauj Eiropas pilsoņu, Eiropas tautu ticību mūsu kopīgajam projektam. Man šķiet ir palikusi vēl viena minūte, lai uzstātos jo es neizmantošu savu pē, savas pēdējās divas minūtes e, e, šīs sadaļas beigās, komisārs kundze. Es aizstāvu patiesu pārskatīšanu pēc vēlēšanām šai daudzgada finanšu schēmām, un tas ir saistāms ar to, ka es atbalstu komisijas viedokli, mēs esam Eiropas veidošanas krustcelēs un saskaramies ar pieaugošu populismu un mums ir jārīkojas pietiekami ambiciozi. Šī tehniskā budžeta pārskatīšana ir jāsaista ar politisku pārskatīšanu 2016. gadā, un jūs varat rēķināt ar, ties ar parlamentu sociāldemokrātu atbalstu. Paldies! Honorevole Fernandes! Nākošais runātājs Žozē eh, Fernandes. Paldies priekšsēdētājiem! Pirmkārt, es vēlētos sveikt mūsu vidū komisāri, un vēlos norādīt, ka mūsu priekšā ir tīri tehnisks priekšlikums. E, budžetā komitejā šis priekšlikums tika apstiprināts vienbalsīgi, bet šeit mums ir arī politiski apsvērumi, kas, par kuriem ir jādomā nākotnē. D Daudzgad finanšu schēmas iekavēšanās ir izraisījusi dažādu uh, operatīvo programmu iek, iekavēšanos, tāpēc ir ietekmēti Eiropas jūrlietu, Eiropas zivsaimniecības fondi, lauka attīstības fondi. Uh, tie ir fondi, kas ir visvairāk ietekmēti, tāpat kā visā kohēzijas politika. Tāpēc ir pilnīgi steidzami, lai reģionālās operatīvās programmas un it īpaši kohēzijas politikā šīs programmas, kas ir Feodora kohēzijas fonds, lai visi šie fondi varētu sākt darboties vajadzīgajā kreisēšanas ātrumā. Divdesmit pieci procenti no reģioniem var tikt uzskatīti par vismazāk attīstītajiem, un mums ir jātiek galā ar šo reģionu nevienlīdzību. Tāpat arī uh, caur šo jauno darbības veidu mums ir jāparedz jauns darbības ietvarts un jārīkojas, lai šie fondi varētu nodrošināt darba vietu veidošanu, izaugsmi, kā arī inteliģentas izaugsmes vārdā. Šodien kohēzijas politika nozīmē arī inovācijas dalību valstīs, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs nezaudētu resursus kas ir ar papildus pievienoto vērtību visai Eiropas Savienībai. Šeit mēs varam runāt par pārnesumiem nevis maksājumos, bet pārdotācijām, autorizācijām, kas kopā sasniedz vairāk nekā 21 miljārdu e, eiro, kas nav tikuši izmantoti un kas varētu tikt iztērēt 2015. un arī vēlākajos e, gados. Ir ārkārtīgi būtiski tas, lai programmas, uz kurām mēs atsaucāmies, kā arī e, patvēruma un migrācijas fonds un iekšējās drošības fonds tiktu iekļaut šeit un ir pilnīgi nepieciešams, lai varētu īstenot šos grozījumus un pā, e, daudzgadu finanšu schēmā kas dotu iespēju 300 programmām darboties, lai tās netiktu pakļautas skavējuma iespaidām. Tāpat arī es gribētu pasvītrot to, ka daudzgada finanšu schēma pieprasa elastīgumu, pieprasa to, lai būtu pārskatīšana, kurā tiktu ņemta vērā nepieciešamība pēc izaugsmes darba vietām, kā arī elastība jaunām programmām, kā piemēram Junker plāna gadījumā, kas varētu panākt daudz gadu finanšu schēmas pārskatīšanu, lai tiktu noteiktas finansējuma līnijas Junker plānam. Es domāju, ka šis, šīs daudz gadu finanšu schēmas pārskatīšana ka tai ir jāsniedz tāds pats atbalsts, kā tās saņēma parlamenta komitejās dāmas un kungi. Eiropas Savienībai tas ir vajadzīgs. Eiropieši būs par to pateicīgi. Paldies eh, Fernandešu kungam. Tagad vārds komisijas eh, vicepriekšsēdētāja Kristalīnai Georgijevai. Paldies priekšsēdētāji. Vislielākie eh, paldies referents kundzei, Tomā kundzei un arī Fernandešu kungam Viņa ļoti skaidri prezentēja šī, šo grozījumu svarīgumu Eiropas ekonomikai. Un arī lēmumu steidzamību, kas būs jāpieņem. Mēs Eiropas eh, komisijā kopā ar dalībvalstīm esam izdarījuši visu, kas ir bijis iespējams, lai varētu pieņemt eh, pēc iespējas vairāk programmu, kas 2013. gadā. Un mēs esam eh, centušies nodrošināt visaugstākos standārus, visaugstāko kvalitāti izdevumiem. Mums ir bijušas arī for, bijuši formāli dialogi ar uh, dalībvalstīm un jau iepriekš uh, pirms uh, formālās daudzgad finanšu schēmas pieņemšanas ir bijuši dialogi un ir laiks, kas ir bijis vajadzīgs, lai pieņemtu šīs programmas šajā MFF kārtā bija īsāks nekā iepriekšējā daudzgadu finanšu schēmas periodā, bet neraugoties uz šiem centieniem, tādēļ, ka vēl tika pieņemta uh, padomes uh, lēmums uh, par daudzgadu finanšu schēmu 2013-2020 gadam, un uh, arī bija aizkavēšanās uh, likumdošanas uh, procesā. Mēs, diemžēl, ir radusies negatīva ietekme uz uh, 300 programmām, 47% no programmām. ko bija paredzēts pēc 2014. gadam, kā jau piet, eh, teicu, tie 21,1 miljārdi eiro. Mēs esam zaudējuši sešus mēnešus aizkavēšanās dēļ. Un šajā tehniskajā pielāgošanā mēs mēģināšu izmantot elastīgumu, lai šo periodu pagarināt tādā veidā, lai mēs saņemtu iespēju, kā plānots DFS regulējumā 19. pantā, pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu pirms 2015. gada 1. marta gribētu ātri pastāstīt jums par trim punktiem. Pirmkārt, ka komisija ļoti smagi strādā, lai pātrinātu pieņemšanu 16 miljārdi 2015. gadam, gribētu atgādināt, un tas tiks pieņemts 2016. gadā. Otrakārt, mēs e, patiešām augstu vērtējam budžeta komitejas e, darbu parlamentā, kas ļoti nopietni strādā pie šī jautājuma un ir strādājusi ļoti ātri, un eh, es ļoti ceru, kā būs pozitīvs balsojums. Tamās kundze, Fernandeša kungs runāja par nepieciešamību pielāgot plānus, izmantot elastīgumu, kas ir parlamentam, lai cīnītos par to, lai tiktu daudzgadu finanšu schēma pielāgot nākamajiem gadiem, gribētu jums atgādināt, ka mēs esam apņēmušies eh, vidustermiņa pārskatā par DFS strādāt, un mēs eh, ļoti nopietni komisijas pusē strādāsim pie šī jautājuma, kad šis laiks būs pienācis. Mēs ļoti apzināmies nozīmīgumu par to, ka ir jāstrādā ātri, lai palīdzētu ekonomikai, lai uzlabotu konkurētspēju spēju radītu vairāk darba vietu, un mēs apņemamies strādāt, lai pielāgotu pārskatu, bet tajā pašā laikā arī nodrošinātu, lai nauda ieplūstu programmās, lai tiktu rakst, eh, rastas iespējas izaugt Eiropas Savienībā ekonomikai. Paldies! Thank you very much. Lies paldies par jūsu runu. Vicepriekšēdētājs kundze. Tagad vārds uh, Regi komitejas vārdā Bostināru kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es runāšu rumāņu valodā, izmanto šo iespēju. Paldies e, daudzgad finanšu schēmas e, pārstrādāšana bija viens no galvenajiem noteikumiem, lai varētu būt maksājumi 2014. gadam, lai es tos nezaudētu dažādos fondos. Uh, kuri pašlaik nemaz nevar tikt izmantoti, jo dažas programmas ir tikuši pieņemts par vēlu. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments eh, atbalstīs eh, pārstrādāšanas grozījumu iespēju. Un ļoti daudz programmas cieši aizkavēšanās dēļ, un runa ir arī par vislielākajām naudas summām, tādēļ mums vajadzētu padomāt par to, ka šī politika patiešām ir būtiska Eiropas Savienības investīciju politika, un tādēļ šo problēmu pēc iespējas ātrāk ir jāatrisina. Mums nevajadzētu zaudēt laiku. Šodien tiks pieņemta šī pārstrādāšana un vajadzētu nodrošināt to, ka ieviešana tiktu virzīta uz priekšu pēc iespējas ātrāk. 2017. gada budžetu arī vajadzētu pārstrādāt Eh, griežos pie komisijas, lai arī tiktu izdarīts viss, lai tiktu pieņemtas arī pārējās programmas, lai mums nebūtu vēl papildus aizkavēšanās. Gribētu arī lūgt komisiju, lai šīs aizkavēšanās nenovestu pie tā, ka būtu aizkavēšanās arī maksājumu politikā, kohēzijas politikas laukā. Jā, paldies. Tagad vārds ir Budas kungam. Jā, liels paldies. Mēs uh, esam pašlaika aprīļa vidū. 47% no 300 programmām ir tikai tikušas pieņemts ar ārkārtas situācija. Tādēļ mums vajadzētu samazināt nevajadzīgu birokrātiju, kas vēl papildus izraisa aizkavēšanos dalībvalstīm un komisijai. Vajadzētu pie šiem aizkavējumiem strādāt kā pie prioritāra jautājuma, lai šādas situācijas neatkārtotos nākotnē daudzgad finanšu schēmas vidusposmā mēs varētu pielāgot operacionālās programmas, operatīvās programmas, tādēļ mums vajadzētu ikgada pielāgošanu budžetā Eiropas Savienībā veikt. Šajā gadā komisija ir uh, veikusi pārnesumus 21 miljārdu no saistību apropriācijām, bet šajā gadā būs vēl lielākas summas, jo būs aizkavēšanās arī, kas ir uh, izraisījušas pagātnē. Tādēļ mums vajadzētu nodrošināt, ka maksājumu apropriācijas un saistību apropriācijas eh, no dalībvalstu puses tiktu izpildītas. Arī novēlotā izmaksāšana un novēlotā maksājuma par iesniegtiem rēķiniem, tas viss ir jānovērš un jāizlabo. Un eh, tas eh, izraisīs vēl lielāku maksājumu apjomu 2017. gadā, tādēļ komisija vajadzētu raudzīties, lai maksājumi būtu vienmērīgi sadalīti un tiktu pārnesti no 2015. līdz 2017. gadam vienmērīgi sadalīti. Tas nozīmē, ka katrs aizkavējums, kas uh, radīsies no šī brīža, atstās milzīgu ietekmi, negatīvu ietekmi uz reģionālas politikas īstenošanu. Protams, uh, tas uh, negatīvi ietekmēs pilsoņus. Arī iestādes, reģionālajā dalībvalstu līmenī tām ir jāsadarbojas, lai finansējumu tiešām varētu arī sniegt un sniegt uzudumā. Lies, paldies! Paldies! Tagad Gadija Zabāla kundzē. Sí, muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau izskanēja iepriekš, mēs runājam par daudzgada finanses schēmas pārskatīšanu, lai varētu izmantot šo 21 miljārdu eiro, kuri dažādu iemeslu pēc nav ne tikai e, izmantota 14. gadā, tos var izmantot 15. gadā, visi piekritīsim tam, ka tas ir jādara drīz, lai programmas varētu turpināties. Bet savā runā es gribētu runāt par maksājumiem, kas, no, kas ar tiem notiks ne tikai šīs finanšu schēmas ietvaros, bet arī par iespējām maksājumus pārcelt līdz pat un sadalīt līdz pat maksājumu beigām, jo situācija ar nenomaksātajiem rēķiniem atkārtojas un tā ir saistām ar iepriekšējo finanšu schēmu un situāciju vajadzētu stabilizēt, bet mēs, diemžēl, aizkavējam šos maksājumus no schēmas sākuma līdz beigām. Un ņemot vērā to, kā ir gan uzsāktas programmas, gan ir bija iepriekšējie maksājumi, mums ir šī aizkavēšanās, bet arī 14. gadā mums bija jāizmanto maksājumi, kas bija paredzēti mazākai, eh, mazākam eh, programmējumam 14. gadā. Es domāju, ka tas varētu tikt ņemts vērā un paredzēt pietiekamus maksājumus, lai mēs neatgrieztos atkal un atkal pie šīs situācijas. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Kūžumī. Paldies, priekšsādātāji kungs, komisāris kundze. Mēs plānojam daudz gadu finanšu izaugsmas schēma un arī daudzās operacionālās programmas no kohēzijas un struktūra fondiem gaida uz uh, dokumentu pieņemšanu komisijā. 300 uh, programmas dalību valstī uh, mūsu ir uh, iekavētas, tādēļ mums jāpārstrādā mūsu ziņā esošie daudzgad, mūsu ziņā esošo daudzgad finanšu schēmu. 2015. gada izmaiņas ir nepieciešamas, lai miljardu eiro varētu maksājumu apropriācijās pārnest no 14. uz 15. gadu, un tas ļautu mums līdz 2020. gadam daudz maksājumus veikt. Un es ceru, ka mēs uh, varēsim realizēt uh, programmas, kas iekavētas, un vidustermiņu pārskatā 2016. gadā es ceru, ka uh, līdzekļi netiks īsināti dalību valstīm. Paldies! Paldies tagad deprēkungs. Komisārs Kons, godamie priekšsēdētāji, dargie kolēģi, vispirms vēlos apsveikt abas referents Izabela Tomē un mūsu cienījamo uh, Jose Fernandesu, it īpaši Fernandešu kungu, jo šķiet, ka pēdējā laikā viņš atbild pār visiem budžeta ziņojumiem tautas partijā. Un tomēr Es gribētu šoreiz atšķirībā no citām uzslavēt daudzgadu finanšu schēmu un uzslavēt 19. pantu. Bez 19. panta 21 miljārds maksājuma apropriācija, kas bija pieejami 14. gadā, vienkārši būtu anulēta un nebūtu pieejama, lai finansētu projektus kopīgajā pārvaldībā. Apsveicu un tajā pašā laikā neliels pārdoms no manas puses, jo esmu izbrīnīts pār šo attieksmi Eiropas līmenī katru gadu pilnīgi atsacīties, neņemt neko vērā, ne, ne finansējuma, ne juridiskās bāzes, ne procedūru korekcijas ziņā, kas nozīmē, to, ka katru reizi ir jā, nacionālajām programmām jāmācās no jauna, lai programmas uzstātu. Vai tas ir visprātīgākais veids, kā strādāt, ka mēs visu no galda noslaugām katru septiņus gadus? Un, uh, Eh, kā tas varētu būt, ka parlamentam nekas nav sakāms kā par programmām, kas ir, par kurām ir pieņemts lēmums pirms septiņiem gadiem? Tā nevar turpināt. Tas tā ir nepareiza pārvaldīšanas metode, tā nav e, demokrātijas respektēšana, un tas grauj parlamentā e, eh, demokrātisko leģitimitāti. Paldies, nākošais runātājs Migels Urbans Krespo. Priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, jauniešu nodarbinātībā Eiropā 5 miljoni bezdarbnieku ir satraucoši Spānijā, kur vairāk nekā pusē no jauniešu nav darba un vairāk nekā 300 tūkstoši jauniešu ir devušies projām no mūsu valsts eh, kopš 2008. gada kā mēs to esam dzirdējuši no vairākām organizācijām. Tās apliecina to, uh, E, nedrošo situāciju, kuru mēs pasliktam vēl ar e, stingrās taupības politikām, kuras atbalsta gan sociālistu, gan tautas partijas Spānijā. E, Daudzgadu finanšu schēmas korekcijas, lai varētu izdarīt transfers resursiem no 14. uz 15. gadu, vai varētu to izmantot tā saucamajā jauniešu garantijā, ir laba vēsts, bet tas ir nepietiekams pasākums. Dāmas un kungi, nekļūdieties paši un nemelojiet mums. Mēs atkal saskaramies ar maskēšanas uh, un kosmētisku operāciju. Mēs esam tādā politiskā uh, pozīcijā, kas nepalīdz veidot tiesisku un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību. Mēs savā grupā pieprasām lielāku Eiropu un, nac un nacionālo fondu palielināšanu, kas ir veltīti nodarbinātībai, sociālām uh, infrastruktūrām un programmām, kas ir eh, veltītas sociāliem un solidāriem jautājumiem. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Tārants. Paldies, priekšsēdētāji! Tāpat kā citi runātāji, esmu gandarīts, ka šī e, daudzgada finanšu schēmas korekcija notiek un ka pat mūsu likumdošanas e, vistumšākajā trīsstūrī padomē konkrēti nekādas problēmas neradās. Grozi, programmas eh, bieži vien rāda mm, grūtības, tajās parādās programmas, jo dalībvalstis grib maksimāli līd, daudz līdzekļu eh, veltīt projektu kvalitātei. Tas rāda kļūzas eh, un tas ir izraisījis šīs tēriņu uh, problēmas. Daž, tāpēc e, pašām parlamentam reizēm vajadzētu noteikt labas, e, e, labas pārvaldības un tērēšanas principus. Un šajā kontekstā tā kā vēršanās, ar kuru mēs saskaramies šodien, nevienmēr ir negatīva. Ja kvalitātes kontrolas sistēmas uh, E, sistēma tiktu izveidot, tas varētu garantēt to, ka visi finansējumi vai e, tiek, e, tiek pareizi iztērēti. Esmu nobažījies, ka lielas saistību summas pārcelšana šajā gadījumā 21 miljārds palielinās vēl vairāk spiedienu uz maksājumiem un padome apzinās to, kāda, eh, kā pieaug vajadzības pēc maksājumiem eh, finanšu schēmas beigās. Bet zaļo grupa pilnīgi noteikti atbalstīs daudzgadu finanšu schēmas korekcijas un arī vēlas apsveikt referentus. Paldies, nākošais runātājs Arnots. Jā, Šķiet, ka neviens nav pret to, bet es esmu ievēlēts, eh, lai sniegtu alternatīvu viedokli. Un eh, esmu pret to, jo es uzskatu, ka Lielbritānija var savu naudu tērēt efektīvāk eh, nekā, ja mēs sūtām naudu uz Briseli, lai tā tiktu tērēta mūsu vārdā. Reģionālās komitejas atzinums ir pilnībā atbalstu kohēziju fondu un uh, tas ir apmēram 16% no budžeta, bet galvenie uh, mērķi nav sasniegti. Uh, un finanšu resursi dalību valstīm, eh, un tas nepalīdz dalību valstīm eh, tikt laukā no ekonomiskās krīzes. Mums ir 20 miljārdi no saistību apropriācijām, kas eh, netiek izmantot kā vajag, un tas nozīmē, ka nauda dodas, tiek atgriezta atpakaļ pie mm, nodokļu maksātēm priekšādaļa kungs. Ne jau katrs tic, ka katrs atsevišķais jautājums ir prasītu vēl vairāk Eiropas līdzdalības. Paldies. Tagad vārds Marusikam. Uh, ir zilās kartītes jautājums, vai es vēlaties atbildēt uz šo jautājumu? Lūdzu, tagad jums vārds. Jā, es gribētu teikt paldies uh, kolēģim, ka viņš ir gatavs atbildēt mazilās kārtības jautājumu. Viņš ir pret kohēzijas politiku un uzskata, ka tā nav liederīga. Gribētu pajautāt, jā, daudzi cilvēki daudzās valstīs ir atkarīgi no kohēzijas politikas, un tur ir ļoti daudz investīcijas, milzīgas investīcijas, un tas sniedz ieguldījumu, lai risinātu finanšu un ekonomisku krīzi šajās valstīs. Gribētu eh, jautāt kolēģim, vai viņš šo faktu apzinās. Man šī lieta šķiet ļoti vienkārša. Mēs, kā atvinota karalista, kā valsts vai jebkura cita dalībvalsti, mēs sūtām naudu uz Briseli un Brisele šo naudu sūta atpakaļ. Mēs varētu sasniegt tādus pašus rezultātus vai vēl labākus, ja finansētu šos projektus tieši dalībvalstīs. jā, kas vai valdības saprot, kas notiek šajās darījuma valstī, bet īstenībā patiesībā šī lieta ir ļoti vienkārša. Paldies, un tagad vārds Marusik. Paldies, priekšsēdētāji. Cienītās dāmas, godātie kungi. Mēs bieži vien budžeta komitejā diskutējam par to, kā līdzekļa pārnesam varētu tikt veikti un kā pārvietojums tehniski varētu veikt, bet tas nav tikai tehnisks jautājums, tas ir sistēma tehnisks jautājums. Mēs nepareizi pieņemam, ka ES budžets e, ir ļoti liederīgs dalībvalstīm, bet man liekas, ka šī tēze ir pilnīgi nepareizi, jo Eiropas Savienības budžets vienlaikus uh, ir vienlīdzīgs ar tām izmaksām, kādas ir ES. Un tas nozīmē, ka ja kāda līdzekļa nav izmantoti un nekas slikts nav noticis, tad tas ir absolūti dabiski, kā tie nonākti budžeta rezervē un automātiski no turienes ietekmē situāciju tā, ka ES budžets nākotnē samazinātos, jo šis budžets ir sloks dalību valstīs un šāda ES būtu labāka, par to mums būtu jāpadomā. Paldies! Četovska kungs lūdzu. Augsti godātais priekšsādātāja kungs, komisārs kundze, cienītās tāmas godātie kungi. Šis ziņojums ir ne tikai nozīmīgs kā tehnisks piemērojums daudzgadu finanšu schēmai, bet arī nozīmīgs politisks signāls. Mums jāapzinās tas, ka ES pilsoņi uh, seko mūsu darbam un viņi raugās uz to, kā mēs reaģējam uz šodienas uh, apdraudējumiem, nu, piemēram, iekšējās drošības apdraudējumu. Un komisārs Konze, jūs turējāt savu vārdu, jūs ieradāties uh, pie mums ar šo um, piemērojumu un tādēļ šī komunikācija ar parlamentu ir. Uh, uzturēta un saglabāta. Es gribētu pieminēt divus fondus, kas aizvien nozīmīgāki kļūst. Tas ir patvērumu, bēgļu un migrācijas fonds un iekšējās drošības fonds. Katru dienu mēs redzam problēmas, izes apdraudējums, terora apdraudējums, migrantu plūsmas No um, manas pieminētajiem fondiem tiek finansēti nozīmīgi projekti, un tādēļ būtu priecīgs, ja pā, ar palikušie līdzekļi varētu no uh, struktūra fondiem novirzīties šiem fondiem, lai īstenot šo fondu programmas. Ir nepieciešams pietiekams finansējums, kā arī deprēkungs to uzsvēra. Šīs izmaiņas. Uh, Uh, tiks uh, iebalsots parlamentā un ceru, ka uh, parlamentā un padomē ritēs raiti. Nākamais runātājs Deneto kungs. Lai arī mēs redzam, ka šī programma ritraiti, mēs redzam tomēr dažas problēmas un iedomājieties pāris uzlabojums kohēzijas struktūra politikas jomā. Un man ir iespēja tādēļ uzsvēršu to, ka ir nepieciešama agrāka komunikācija. Mums jāskaidro pilsoņiem un vietējām. Uh, pašvaldībām, jo viņus korekti jāinformē par to, ko dara Eiropa viņu teritorijās. Un vēl es atkārtošu to, ka ir ļoti nozīmīgi valstīm un pašvaldībām izmantot šos līdzekļus investīcijām. Un noslēgumā aicināšu vienkāršot procedūras, kā struktūra politika var tikt īstenota un tas ļautu um, ticamāk un raitāk izmantot līdzekļus, lai pašvaldības uh, vietējie aktieri varētu izmantot struktūra fondu līdzekļus. Ir absolūti nepieciešams, lai šie struktūra fondi būtu pieejamāki, lai mēs nebūtu tādā situācijā, kā šodien ar neizmantotiem struktūra fondu līdzekļiem. Struktūra fondiem ir jābūt projektu paātrinājošam efektam un eh, ir jārūpējas par eh, līdzekļu izmantojumu. Paldies! Artu Īkungs! Priekšsēdētāji, godējumā komisāri, dārgie kolēģi! Regulas grozījums attiecībā uz periodu no 14. līdz 20. gadam ir jāliek uz balsojumu, bet šī nepieciešamība parāda to smagumu un inerci mūsu procedūrām. Brīdī, kad ik viens ķeras pie traukšanas zvana saskaroties ar investīciju trūkumu Eiropā, šie, šo deficītu, kas tra, eh, apdraud eh, izaugsmi un masu, be, kā arī masu bezdarbu, mums šobrīd ir 21 miljards neizmantots, jo mēs nesam varējuši validēt programmas. Tas nozīmē, ka valdībām tiek atņemta politiskā vadība, Eiropas Savienību Uh, vada noteikumi un pastāv risks, ka var izveidoties tehnokrātisks un birokrātisks monstrs. Es aicinu drastiski vienkāršot mūsu noteikumus un procedūras. Un komisārs Kunz, tā kā jūs runājāt pār daudzgadu finanšu schēmas vidus un posmu pārskatu, es vēlētos, lai jūs savos priekšlikumos varētu formulēt korekcijas maksājumu saistīt apropriācijām, eh, kur rezultātā mums nevajadzētu uh, Eh, atteikties no Connecting Europe un apvāršņu 2020 maksājumiem, kas ir tik būtiski nākotnē, jo tā ir investīcija nākotnē. Paldies par uzmanību. Nākošais runātājs Dzanī. Paldies priekšsēdētāji. Šodien mēs varam eh, runāt par situāciju, kas ir tikusi slikti pārvaldīta. Mums ir jāpārliek uz vēlāku laiku trešā daļa no summas, jo vienkārši vai pašas programmas, jo tās nevarēja tikt pieņemtas. Es redzu, ka Eiropas Savienība nav imunizēta pret šādu eh, pārcelšanu uz vēlāku laiku, un šajā kontekstā um, Itālijā atlikšana uz vēlāku laiku ir mūsu ikdiena. Mums ir jādod iespēja elastīgi izmantot daudzgad finanšu schēmu, un tam ir jābūt dažādiem aslu dēļ. Uzskatu, ka Eiropas Savienības prioritāte ir jābūt koncentrēt pieejamos resursus tur, kur tie var patiesi veidot attīstību, izaugsmi, darba vietas un taisnīgumu. Š, eh, ties, tas finansējums, ko mēs atceļam vēlāk palikt šodien, ir jāizmanto konstruktīvi, to nedrīkst vienkārši izmet, pa, izmest pa logu, kā tas neret notiek Itālijā un taisnām gabalos, kur tas ir vajadzīgs visvairāk. Paldies, nākošais runātājs Sofija Montēla. Daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšana attiec uz 21 miljārdā maksājuma apropriāciju pārcelšanu uz vēlākiem eh, gadiem. Te ir 15% no 14. gada budžeta. Tāpat, tāpat arī tas eh, parāda nopietnas problēmas, konkrēti nenomaksāto rēķinu apjoms, kas apgrūtina darbu eh, gadu no gadā. Triloga rezultātā eh, iegūtie 4,4 miljārdi palielināja nenomaksāto rēķinu apjomu un ir šo sistēmu nepieciešams sakārtot. Šeit mēs redzam jaunu federālu lēcienu, kas ir tikai lēciens eh, tukšumā un um, darbojas pret dalību valstu suverenitāti. Dalību valstīm ir jānodrošina pilnīga suverenitāte pār to budžetu un tā izmantošanu. Tāpat nedrīkst aizmirst to, ka Francija gūst eh, maz labumu no šīs sistēmas, jo tā ir maksātājs tīrais Eiropas Savienības budžetā konkrēti 9,4 miljārdi 13. gadā. Paldies, nākošais runātājs Sīkrīts Mūrējans. Paldies, komisārs Konze cienījamie kolēģi, par daudzgad finanšu uh, plānu un uh, par uh, grozījumiem. Es biju ēnu referents uh, budžeta komitejā un uh, tas ir ļoti daudz diskutēts jautājums šeit parlamentā un ļoti svarīgi nodrošināt, lai dalībās nezaudētu Eiropas Savienības līdzekļus, kas tām piešķirtas. Un vēlā, uh, vēlais datums, kad uh, šī aizkavēšanās uh, ir novedis pie tā, ka ir aizkavējušas arī partnerības nolīgumi, un attiecīgi ir aizkavējusies arī operatīvo programmu īstenošana. Protams, ka mums ir jārīkojas, lai izvērtos tā, ka fondu līdzekļi tiktu zaudēti. Mēs darīsim visu, bet nākotnē mums vajadzētu darīt daudz vairāk. Mums vajadzētu darīt visu, lai nākamā daudzgad finanšu schēmas regulācija un Eiropas Savienības budžets, eh, budžets arī netiktu pieņemts par vēlu. Mums kā parlamentam ir jādara sava darba daļa. Protams, kā padomē vajadzētu darīt arī savu darbu, un mēs eh, retināmies eh, ar to, ka arī komisija pietiekami agri iesaistīja šajā procesā, lai aizkavētu nākamo daudzgadu finanšu schēmas regulēšanas aizkavēšanos. Tīpaši tādēļ, ka ir ekonomika krīze un ir trūkums investīcijās un uh, Tie ir īpaši svarīgi apstākļi, lai varētu īstenot uh, Eiropas Savienības politikas. Ir jārada darba vietas, mums ir uh, uh, lielāks bezdarbs nekā parasti. Gribētu arī teikt, ka, protams, mēs nevaram vienkārši apvainot Eiropas Savienības institūcijas par to, ka radušies aizka aizkavēšanās. Dažas dalībās ir uh, parādījušas, ka tās operatīvās programmas, kas ir pieņemtas, uh, tās veiksmīgi dar, eh, darbojas, kamēr savukārt citas, arī tā skaitā manā valstī, Rumānijā, vienkārši tā arī palikušas eh, pusīstenotas. Tas ir eh, jāpieņem laikā visoperatīvās programmas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, tas ir vajadzīgs cilvēkiem. Un pēdējais jautājums, es gribētu pievērst jūsu uzmanību par to otro darbības laiku daudzgadu finanšu uh, schēmā un lai saistību maksājumu tajā tiktu nodrošināt lēkā. Paldies! Un tagad vārds uh, Mūdī kundze. Paldies! Tāpat kā kolēģi, es tiešām ceru, ka šis jautājums tiks atrisināts. Operatīvās programmas, jā, tie ir reāli cilvēki, kas strādā. Un manā reģionā Kalmāras vēlēšana apgabalā Mums ir apmēram 500 miljoni fondi, ko tika izmantot no kohēzija fondiem eiro, eh, mārciņas. Un, eh, jā, bet nav izdevies adekvāti īstenot eh, operatīvās programmas. Un tas ir ļoti liels risks, ko rada aizkavēšanās. Un cilvēki zaudē tādēļ savu darbu. Tādas sekas ir šie, šai neveiksmē. Uh, Tās nav vienkārši statistikas, tās ir cilvēku dzīves, par ko mēs šeit runājam, bet tas tāpat ir arī jautājums, ko es gribētu uzdot, eh, tādēļ, ka konkrētām programmām ir termiņi. Piemēram, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Uh, un operatīvās programmu aizkavēšanās nozīmē, ka būs ļoti maz laiks, lai izmā, iz, iztērēt šos līdzekļus, izmantos. Es domāju, ka vajadzētu man nodrošināt arī elastīgumu gan saistību apropriācijām, gan arī attiecībā uz laiku, kurā šī nauda ir jāizmanto. Paldies! Paldies, tagad vērts eh, Paunovas kundzē. Paldies, eh, cienījamā Georgievas kundze. Cienījamie kolēģi! daudzgadu finanšu schēmas pārskats, grozījumi, lai novērstu aizkavēšanos, ir ļoti būtisks solis. Šīs diskusijas parādīja, ka mēs esam sasnieguši konsensusu abos eh, līmeņos, gan Eiropas parlamentā, gan arī Eiropas komisijā. Šādi kredīti, kas tiks maksāti, nauda, kas tiks, tas būs būtisks elements, un Eiropas Savienībā vajadzētu veidoties kā vairāk konkurētspējīga, labklājīga ekonomika. Vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu 2014. un 2020. gadam ir aizkavējusies visi visas operatīvās programmas, investīcija fondas atstās negatīvu ietekmu uz dalībvalstu ekonomikām. Un būs ļoti lieli zudumi. Mums ir jāizmanto efektīvi Eiropas resursus, lai to izmantotu izaugsmē un darba vietu radīšanai. Attieksme pret visām dalībvalstīm ir jābūt vienlīdzīgai, un mēs, es pilnīgi piekrītu komisārē Georgievas kundzei, ka Eiropas komisijai vajadzētu ciešāk sadarboties ar dalībvalstīm un reģioniem, jo tas sniegt ieguldījumu veiksmīgā īstenošanā programmām, lai varētu izmantot visus piemos resursus. Reģioni un dalībvalstis nevar atļauties tērēt vēl daudz vairāk laiku par velti, jo tas ir vajadzīgs reālajai ekonomikai. Tagad Kocelīno kungs. Sī, evidente, ka. Godātais priekšsādātāji, Ir skaidrs, ka mēs šodien runājam par um, novēlotu reakciju gan ES, gan uh, nacionālā un reģionālā līmenī. Visdrīzāk, ka tas ietekmēs nākotnes programmu plānošanu, it īpaši attiecībā uz struktūru un kohēzijas fonda programmām. Un neskatoties uz klasiskajām parastajām programmām, kādas ir budžetā starp maksājumu saistībā apropriācijām, ir uh, vēl jaunas. Tādēļ ir svarīgi, lai pēc balsojuma mēs uzsāktu kopā ar komisiju intensīvu darbu, lai virzītos uz priekšu trīs jautājumos. Proti ātrāk pieņemt nacionālās un reģionālās programmas, vairāk uzmanības šiem jautājumiem Un jānovērš tas, ka resursi pārāk tiek koncentrēti, jo pastāv riski, ka 2000, līdz 2018. gadam, tad tajā gadā viņi varētu netikt izman, līdz tam netikt izlan, izmantot. Un tad vairāk iniciatīva nepieciešams. Uh, Arī komisijai jābūt aktīvākai, tai jābūt daļai no komunikācijas ar nacionālām un reģionālām iestādēm, lai labāk izmantotu resursus un labāk palīdzētu reģionālām un nacionālām iestādēm. Tagad Vjotīkungs. Priekšsēdētāji kungs, mēs šodien runājam par tādu tehnisku uh, piemērojumu, bet tas ir arī politisks uh, lēmums. Ja, um, padomu nebūtu uh, pārstāvējuši tik striktu pozīciju uh, sarunās ar uh, iepriekšējo sasaukumu parlamentu, tad mēs ātrāk būtu pieņēmuši finanšu schēmu un problēmas, programmas būtu caulēcīgi iesniegts un tad 21 miljards eiro būtu izdoti. Pat labāk mēs runājam par pārnesam no 2014. uz 15. gadu, bet nu, tāds cilvēks saprāts vienkārši nu, nav pietiekams, lai to nu, tā aptvērtu. Uh, Mums ir jāizmanto instrumenti atbilstoši uzņēmumu uzdevumam, kas veicams. Daudzgadu finanšu schēma ir uh, visiem ESM uh, programmērķiem domāta. Pirms pāris dienām um, viens no uh, atbalsta pāļiem uh, tiltam sabruka un uh, tad būtu tā, it kā mēs teiktu, nu, mēs neaizvietosim šo um, atbalsta punktu, bet būvēsim uzreiz jaunu tiltu. Mēs jau runājam par to, ka daudz kādu finanšu schēmu jāpārstrādā pēc vēlēšanām. Un šī pārstrāde jāveic ātri, kā arī e, ļoti e, pamatīgi jāpārbauda. Un šeit e, vajadzētu ņemt piemēru no šī Itālijas mans minētā piemēra. Paldies! Tā par Delskundze. Dāmas un kungi, mēs redzam šeit, ka ir ļoti veiksmīgas programmas. DFS izmaiņām ir jābūt, lai noteiktas summas tiktu pārnestas tās, kas līdz pagājušā gada beigām nevarēja tikt izdotas, proti 21 miljardus eiro, un ir nepieciešams šis, šis, šis programmas pārnesums un pārviet pārvietot neizmantotās saistības uz turpmāko ir nepieciešams, lai varētu visas operacionālās programmas īstenot. It īpaši tās problēmas, kas ir saistīts ar darbvietu radīšanu jauniem cilvēkiem, tās arī uh, veicinās sociālo kohēziju. Es gribu norādīt uz to, ka ir nepieciešams uh, īstenot vairākas problēmas un izmainīt un pārstrādāt vairākas programmas DFS ietvaros, jo to kvalitāte un mērķis nav atbilstošs noteiktām operacionālām daļām. Tas nozīmē, ka ir jābūt sociālajai Eiropai, kurā tiek samazinātas sociālās atšķirības. Paldies! Tagad Pirinskī kungs. Priekšsēdētāji, godējumā komisāri, kolēģi. DFS pārskatīšana ir nepieciešama kavēšanās dēļ, tāpēc, ka netika pienācīgi re, koriģēta ESF un nevar tikt apstiprināts operatīvās programmas. Praksē tas nozīmē, ka 15. gada gaitā dalībvalstīm būs jāiekļaut tās summas, kas bija iepriekš paredzēts diviem gadiem, uz 14, un 14 un 15 gadu, vēl jo vairāk šis gads ir pēdējais, lai varētu absorbēt iepriekšējās programmēšanas fondus. Tas nozīmē ārkārtīgi lielu spiedienu uz lēmēju iestādēm, lai varētu pienācīgi sadalīt resursus. Tas nozīmē, ka varētu pieaugt pārkāpumu skaits, par kurām viegli varētu pēc tam vainot dalībvalstis. Eiropas Savienības finanšu interešu aizstāvēšana sākās ar pienācīgu laiku paredzēšanu, lai varētu sagatavot visu un arī pie pienācīgiem budžeta, budžeta un ieviešanas noteikumiem. Paldies! Nākošais runātājs Dereks Valganis. Paldies! Paldies priekšsādētāji. Es vēlos pateikties referentiem par sagatavotu ziņojumu. Ziņojumā pasvītrots, ka pagājušā gada beigās tikai neliels procents operatīvu programmu tika pieņemtas. Velsā savukārt mums izdevās eh, pagājušā gada novembrē pieņemt praktiski visas programmas, un mēs jau finansējam projektus. Diemžēl Anglijā tāds nenotiek, jo apvienotās karalistas valdība ir mainījusi pārvaldības struktūras, un par operatīvajām programmām vēl vienošanās nav. Protams, tas ietekmē tos, kur vēlas pieteikties uz jauniem projektiem, kā arī tos, kuri vēlas turpināt esošos eh, projektus. Tas arī ietekmē visus, kuri strādā pie šiem projektiem un kuri gūst labumu no individuālajiem projektiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai parlaments šodien pēcpusdienā pieņemtu grozījumus, lai varētu panākt to, ka mēs varam uzsākt projektus viscaur Eiropā. Un es aicinu komisiju izdarīt spiedienus dalību valstīm un arī pašas dalībvalstis veikt pasākumus, lai nodrošinātu to, ka operatīvās programmas tiek ieviestas un, uh, maksimāli drīz. Paldies, nākošais runātājs Alfreds Sants. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs. Uh, uzskatām, eh, ka ir nepieciešams vairāk investīciju, lai varētu atbalstīt ekonomiku, tāpēc ir savādi redzēt to, ka tik daudz summas, tik daudz miljārdu netika izmantoti no pagājušā gada. Ir runa par 21 miljārdu eiro struktūra fondos, imigrācijas um, fondos, kohēzijas fondos un eh, arī da absorpcija dalībvalstīs nav bijusi pietiekami augstas procedūras eh, netiek izmantotas viscaur Eiropas Savienībā. Tāpat arī pārāk bieži līdzfinansēšanas metodas kavē e, projektu uzsākšanu nereti tiek izmantota mm, vienota pieeja visiem. Es ceru, ka turpmāk pēc pēdējiem krīzes gadiem saulaicīgā eh, piešķiršana eh, līdzekļiem varētu tikt eh, panākta un valsts palīdzības noteikumi arī tiek piemēroti tie projekti, kas tiek aizskavēti vai pārformēti, pieprasa vairāk izmaksu. Atcerēsimies, ka ceļš uz elli vienmēr ir bruģēts ar labiem nodomiem. Paldies, priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Boguslavs Liberāckis. Paldies, priekšsēdētāji. Es um, ar tādām dalītām jūtām vēlos uh, paust savu viedokli par šo jautājumu. No vienas puses es priecājos, ka mēs šo naudu nepazaudēsim, bet tas patiešām ir pēdējā brīdī izdarīts. Īs brīdi pirms pirmā māja, no otras puses es esmu ļoti noskums, ka vispār šāda situācija radusies. Mums vajadzētu padomāt, kādēļ tas tā ir veidojies. Varbūt komisijas maiņa ir izraisījusi šā situācija. Vai komisija pie tā ir vainīga? Protams, ka tas ir fakts, ka komisija nomainījās un tas eh, izraisīja vairākas aizkavēšanās. No otras puses ir jāraukās arī uz dalību valstu pusi. Vai dalību valstis varbūt ir pārāk pārslokotas? Ir tīpaši ir runa par iepriekšējo pārskatu posmu 2007. līdz 2013. gads. Varbūt uh, tur varētu veikt analīzi. Uh, Tad vēl jautājums komisārs kundzē. Pēc eh, daudziem gadiem, kad veidosies pieredze, varbūt varētu šos noteikumus vienkāršot. Tagad vārds Zoriņģo kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Priekšlikums priekšlikums paredzēts ir pārnest līdzekļus 2015. gadu, tādēļ, ka regula pieņemta par vēlu un 2014. gadu to vairs nevar izmantot. Tas ir pozitīvs priekšlikums, kas ir pelnījis mūsu atbalstu. Un uh, komisija arī teica, ka tā vēlas ar uh, sadarboties tādā veidā ar dalībvalstu iestādēm un pašvaldībām, lai šos līdzekļus varētu izmantot ilgspējīgai attīstībai, lai varētu pārvarēt uh, nesakritības. Un mums vajadzētu, nevajadzētu aizmirst, kādēļ tas viss ir radies. Kādēļ ir jāievieš grozījumi daudzgadu finanšu schēmā, uh, Dalībvalstīm ir vajadzīgas kohēzijas fondā paredzētie līdzekļi, tā, tām ir vajadzīgas investīcijas, tādēļ nevar pieņemt, ka nav iespējas uh, īstenot uh, projektus šajā administratīvai ietvarā. Portugālē ir tā, ka pēc 16 gadu mēnešiem patiešām daudzgad finanšu schēma stājusies spēkā, to var izmantot uh, ekonomikas programmās, eh, zinātniskajās programmās. Es ceru, ka šī līdzekļi varēs tikt pēc iespējas labāk izmantot un neies vienkārši zudumā. Paldies! Paldies! Tagad mēs varam pārīt pie brīvā mikrofona procedūras. Petīgas kungs. Hvala lijepo, gospodine. Eh, Kunze, jā, paldies. Komisija Komisijas paziņojums paredz izmantot visus eh, pasākums un sadarboties, lai pieņemtu visas programmas. Šī regulējuma grozījumi 2014. līdz 2020. gadam un fondi, kas tiks pārnesti uz 2015. gada teritoriālajai kohēzijai un resursiem, ir jāizmanto tieši šiem mērķiem. Un es ceru, ka ka tas e, nenozīmēs vēl citas e, daudzgad finanšu schēma mainīšanu, kad šie fondi tiks, e, šie līdzekļi tiks piešķirti. Tas ir aidrošinājuši lauku apvidiem. Dažām daliem valstīm nav pieņemta lauku apvidus programma, un tās varētu izmantot fondus no Eiropas lauku attīstības un lauku um, attīstības programmām ciematu iedzīvotāju dzīve ir atkarīga no tā. Mums ir eh, jānodrošina pašvaldība infrastruktūras, nodarbinātība, turismas un citi jautājumi, kas eh, var tikt izdarīti eh, ciematos. Jā, paldies. Tagad vārds Kabuto kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka uh, dokuments, ar kur mēs strādājam, un DFS un uh, pārnesam no 2014 līdz 2020 gadam ir jāapstiprina. Mēs saskaramies ar ļoti nozīmīgu soli, lai noslēgtu kohēzijas programmu īstenošanu. Šādi novērsīsim negatīvas sekas ES un ES pilsoņiem. Struktūra fonda un kohēzijas fonda ir būtiskākie mm, veidi, kā ietekmēt situāciju, un mēs esam pēc iespējas interesēti, lai līdzekļus pēc iespējas ātrāk izmantot izaugsmai un nodarbinātībai. Tie ir mūsu mērķi, kas Eiropas darba kārtībā ir jātur uh, darba kārtības galvgalā. Mums ir jādarbojas, lai nodrošinātu to, uh, ka programmas pēc iespējas ātrāk tiek īstenotas, jau ir bijis pārāk daudz kavēšanās. Nedrīkst nonākt pie tā, ka līdzekļi tiek zaudēti. Es ceru, ka komisija cieši sadarbosies ar dalību valstīm un reģioniem, lai veicinātu programmas, vienkāršotu procedūras ar mērķi, lai pēc iespējas efektīvāk un labāk izmantotu visus līdzekļus. Paldies tagad Marijas uh, kungs. Priekšsādātāja kungs DFS izmaiņas 2014. un 2020. gadam atbalstu vairāk nekā 300 dažādas operacionālas programmas no struktūra un citiem ES fondiem varēs tikt izmantotas. ES reģioni e, varēs attīstīties, tiks radīta izaugsme, nodarbinātība it īpaši dienvidu valstīs un it īpaši Grieķijā, kas ir tik ļoti cietusi memoranduma īstenošanas laikā. Ir daudz plāni jāīsteno, ir e, jāattīsta arī lauksaimniecība un jāpalīdz tiem uh, zemniekiem, kas cieta plūdos. Mēs varam novērst uh, to, kā cilvēki uh, cieš. Mums ir jāstrādā arī uh, pie uh, bēgļu problēmas, jo mēs kļūstam par savu veidu Lampedūzas uh, salu. Mēs tagad tiešām varēsim īstenot programmas, kas Grieķijai ir nepieciešams, lai pārvarētu uh, smago uh, situāciju pēc uh, tāpības programmas. Paldies. Nākamais ir uh, Jakovičs kungs. Lai gan šis ir tehnisks jautājums Mēs runājam par prioritāru politisku lēmumu. Kāds tas ir? Tas ir jautājums par Eiropas Savienības ticamību. Mēs nevaram nonākt situācijā, kad mums ir 21 miljārds eh, piešķirt finansējumu, kas mēnešiem un gadiem netiek izmaksāts jo tie, kuri tic Eiropas Savienībai, kuri neret pieprasa šo un piesakās uz šo, šo finansējumu, tādā veidā zaudē e, ticību tām, ko viņi dara. Tāpēc es atbalstu iepriekšējo runātāju sacīto un arī to Eh, kas strādā pie, šiem, eh, pie šīm programmām, aicina procedūras vienkāršot. Paldies, nākošais runātājs. Ķēgas. Mēs... Paldies, priekšstādātāji kungs, eh, stabilitātes mehānismi. Uh, ir eh, jāizmanto un neizmanto to līdzekļu no iepriekšējā gada varētu tikt pārlikti uz eh, nākamo. Bet to jau varējām paredzēt, ievērojot to, cik procesi ir ilgi un smagnēji. Politikā mēs redzam, ka ir um, kavēšanās eh, arī attiecībā uz uzņēmumu prēmiju izmaksu ir jāievēro tas, ka um, daudz gadu finanšu schēma mm, ir pret sociāli koherentu Eiropu. Nav uh, pietiekami daudz līdzekļu, lai uh, samazinātu sociālo nesabalansētību. Šajā ietverā ieņēmumu no pašu līdzekļiem netiks izmantot, lai samazinātu deficītu. Un tas uh, aizvien tiek saglabāts šajā finansējuma veidā. Uh, Mums ir jāmaina situācija un nav jāprast tas, ko dalība valstis dažkārt nespēja padarīt savās vietās. Šaltis kungs nākamais. Paldies priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka pēc šodienas diskusijām ir skaidrs, ka šie priekšlikumi par grozījumu izdarīšanu daudzgadu finanšu schēmā tiks pieņemti. Es domāju, ka komisijas priekšlikumu jāatbalsta, lai līdzekļus varētu pārnest uz 2000. 15. gadu. Bet, protams, ir arī zināmi riski saistīti ar kļūdu iespējamību. Revīzijas palāta pārbaudēs jau noraidīja, norādīja uz to, ka ir trūkumi izmantojot Eiropas līdzekļus. Taču nu, sliktākais būtu, ja šos līdzekļus nemaz neizmantotu, vai nu tādēļ, ka tiek pieļauts kļūdas, vai arī tādēļ, ka noteikumi ir pārāk sarežģīti. Uh, Komisija saskars ar lieliem izaicinājumiem, un, protams, komisijai jā, dara tas, ko tā ir solījusi, bet ir nepieciešams arī vienkāršot procedūras. Mēs nedrīkstam tikai ar procedūrām darboties, bet jādarbojas arī ar saturiem un jāmeklē iemesli, kādēļ kļūdas ir bijušas pieļautas un jānovērš kļūdas, ne tikai sekas. Paldies! Nākošais runātājs Šafhauzers. Jūs runāsiet tad nākošais, nākoš, eh, pēc eh, Dzūlikas eh, kungā. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu paust savu atbalstu priekšlikumam grozīt regulu daudzgadu finanšu schēmai periodam no 14. līdz 20. gadam. Šis priekšlikums ir ar pozitīvām sekām, kas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas attīstībai un lai atvesaļotos no finanšu krīzes. Šā, šādā veidā mēs paredzam jaunu biznesu maziem vidējiem uzņēmumiem, darba vietu izveidošanu, e, prasmju uzlabošanu, cīnīties pret so, so, sociālo atstumtību, risināt smadzeņu aizplūšanas jautājumu, jautājumus, veicināt energoefektivitāti un palīdz izmantot eh, atjaunīgās enerģijas resursus, stiprināt transporta saiknes un eh, celt valsts administrācijas efektivitāti. Tāpēc šie resursi jāizmanto savlaicīgi un maksimāli efektīvi, lai radītu izaugsmu darba vietas. Es ceru, ka atlikušās programmas tiks drīzumā pieņemtas un komisijas e, izdarītie aprēķini būs reāli, un arī maksājuma pieaugums būs pietiekams. Paldies! Nākošais runātājs Grapīnī. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu teikt paldies referentiem un paldies arī par darbu komitejās. Ir absolūti skaidrs, ka šī daudzgadu daudz finanšu schēma jāmaina Mums ir eh, jārīkojas atbilstoši mūsu atbildībai, taču tagad jārēģē komisijai. Jūs noteikti zinat, kādas problēmas bija starp 2007 un 2013 gadu, jo mm, bija pārāk sarežģītas eh, procedūras, pārāk augstas izmaksas un pārāk lielas eh, kavēšanās izmaksās. Strādāju Rumānijas valdībā un zinu, kādas ir šīs problēmas no otras puses. Un, ja, situācija nemainīsies, tas pēc gada vai diviem situācija būtu tāda pati. Mēs saskaramies ar uh, to, ka tiek samazināts atšķirības starp reģioniem. Nepiekrīt tam, ko teicāt jūs un Junkarkungs, ka netiek izmantoti uh, reģionālajie kritēriji. Jūs pārstāvat tādu valstu, kurā jūs zinat, kāds ir problēmas. Jums, komisārs Kons, vajadzētu arī geogrāfisko kritēriju izmantot un pārdomāt, kāda kritērija ir nozīmīga, lai izmant, izvēlētos uh, reģionus un uh, ekspertus. Jo šī nauda, kas nāk no pilsoņiem un reģioniem, tikt izmantot tā, lai atšķirības samazinātu. Es esmu iesniegusi grozījums un ceru, ka uh, Uh, tiks veikta parlamentārā kontrole. Uh, ceru, ka 2014. un 2020. gadā būs uh, sasniegti labāki rezidē, rezultāti. Paldies! Paldies tagad vārds Georgijevs kundzei vicepriekšsēdētāja komisijā. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Liels paldies visiem, kur izteicās, lai atbalstītu pozitīvu balsojumu vēlāk šajā sēžu zālē. Un tagad eh, četros aspektos atbildēšu uz um, runātāju sacīto un uz komisijai uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, par ietekmi uz maksājuma apropriācijām. Mēs uzskatām, ka situācija būs pārvaldāma, balstoties uz agrāko pagātnes maksājumu profiliem un it īpaši ņemot vērā to maksājumu krīzi, kāda mums bija pagātnē, mēs esam pastrādājuši ar dalību valstīm, lai varētu labāk projicēt maksājumu termiņus. Attiecīgi, mēs varam strukturēt maksājumus paredzamākā un piesardzīgākā veidā. Tika uzdots jautājums, vai pastāv risks par to, ka tās valstis, kuras nespēs izmantot līdzekļus, vai uz tām tiek piemērots N plus 3 noteikums, kas nozīmē to, ka tad, kad eh, apņemšanās ir eh, iesniegta, ir laiks eh, izpildīt apstiprinātās programmas un pamatā šis laiks ir trīs gadus vai ilgāks nekā daudz gadu finanšu schēmā. Līdz ar to šogad uh, apstiprinātām eh, programmām tas būtu iespējams, atsevišķas programmas tiks eh, apstiprināts nākošajā gadā un viss finansējums tiks eh, izmantots. Vēlreiz gribu uzsvērt, ka esam izdarījuši ļoti nopietnus secinājumus no maksājuma samazināšanās, lai varētu labāk pārvaldīt atkorelāciju starp saistībām un uh, maksājumiem mūsu budžetā. Atcerēsimies, ka mums ir jādzīvo ar um, mazākiem budžetiem, un daļa no tā arī attiecas uz uh, tēriņu kvalitāti un nevis tēriņiem kā tādiem. Otrais aspekts attiec uz vienkāršošanu. Es ļoti skaidri dzirdēju tos, kuri saka, ka mums ir uh, jāveido vienkāršāki noteikumi, lai programmas varētu tikt ieviestas un e, formalitāšu līmenis samazināts. Varu tikai piekrist. Komisijas prātā ir prioritāte. Mēs aicinām parlamentu sadarboties ar mums ne lai radītu jaunus kontrolas noteikumus, ka tie varbūt nav nepieciešami, ka tie nesniedz pievienoto vērtību, kā arī ar dalībvalstīm kuras reizēm izdaiļo šos noteikumus, un pat ja mēs radām kaut ko vienkāršāku, dalībvalstis pievieno savu sarežģītības līmeni. Tāpēc mums ir regulāri pie tā jāstrādā. Trešais aspekts attiecas uz vērtību, ko var saņemt par naudu. Un es Eh, gribu šeit runāt par eh, faktiem. Kohēzijas līdzekļi dod labumu valstīm, gan saņem, saņēmēju valstīm, gan Eiropas ekonomikai kopumā. Kohēzijas fonda izmantošanas analīze par iepriekšējiem periodiem ļoti taustāmi pierāda izaugsmi kohēzijas valstīs Latvijā 2,1%, augsta izaugsmi Lietuvā 1,8%, Polijā 1,7%. Tās ir papildu darba vietas, kā arī pirktspēja precēm un pakalpojumiem no citām valstīm. Un vēl viens fakts ir ļoti interesants ziņojums, zelta izaugsme par Eiropas Savienību, par to, ka mēs esam radījuši visspēcīgāko konverģences mašīnu pasaulē, kas ir devusi iespēju Eiropas Savienībā pātrināt no vidēju uz augsta ienākuma statusu valstis visiespaidīgākajā veidā. Pēdējās desmit gadu, gadu, gadu eh, laikā Eh, daudzas eh, valstis ir izdarījuši šo lēcienu no vidēju uz augsta ienākumu valstīm. Puse no tām ir Eiropas Savienības valstis, otra puse vai nu ir naftas ieguvējas vai valsts, vai arī ar ļoti uh, agresīvām praksēm. Mēs atrodamies vietā, kur esam spējīgi nodrošināt izaugsmi, neapdraudot demokrātiju, cilvēktiesības un sociālo integrāciju varbūt ne visā mums iet tik eh, labi, ko piemēram klimata pārmaiņu ziņā. Un pēdējais aspekts ir vidusposma pārskatīšana. Es dzirdēju dažādus eh, aspektus un jautājumus, eh, taču jānorāda, ka ja nepieciešams, mēs nāksim klajā ar vajadzīgām korekcijām DFS ietvaros un šīs prioritātes pieprasīs, ja tās pieprasīs pārskatīšanu, tad mēs ar attiecīgu priekšlikumu nāksim klajā. Pasvītrošu to, ka mēs pilnībā izmantosim fleksibilitātes instrumentu, un, protams, mēs sadarbosimies cieši ar parlamentu. Es redzu Žanu Artvī no budžeta komitejas, kurš māja ar galvu. Mēs panāksim to, lai mūsu nodokļu maksātāju līdzekļi tiktu izmantot vislabākajā veidā. Paldies, priekšsēdētāji. Turpina priekšsēdētājs, paldies, komisijas vicepriekšsēdētāji. E, Izabela Tomā, jūs esat izmantojis visu runas laiku, bet jums ir iespēja vēl ko piebilst. Paldies ļoti īsi, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties kolēģiem par um, atbalstu uh, Eh, pozitīvajam atzinumam. Albrecht kungs nav klāt šobrīd. Jūs redzat, ka ļoti plašs parlamenta vairākums atbalsta šādu pozitīvu atzinumu. Komisārs Kundze vēlamies pateikties jums par skaidrojumiem. Iespējams, ka mums ir atšķirīgi viedokļi uz maksājumu plānu, taču jūs varējāt konstatēt manu kolēģu ieinteresētību budžeta jautājumus un Es ceru, ka budžetā, mm, eh, daudzgad eh, budžeta pārskatīšana būs ne tikai tehniski, bet arī politiski. Paldies, Tomā, un